atslēguši darba kārtību un turpināsim darbu rīt 8.31. Eh, decembrī. Darba kārtība ir pieejama gan papīra veidā, gan arī mūsu tīmekļa vietnē. Paldies!